Mesdames et messieurs, godātās dāmas un kungi, labrīt visiem un eh, sveicināti pilsoņu agoras priekšpusdienas sēdē. Mēs eh, runāsim par to, par ko vakar sprieda darba grupas savos semināros. Esmu pārliecināta, ka mums visiem būs iespēja dzirdēt par to, kā mēs parlamentā varētu strādāt ar šiem svarīgiem jautājumiem tuvākajos gados. Mēs dzirdēsim katras darba grupas atskaiti, un 20 eh, pilsoņi, kur arī ir uzaicināti šeit, varēs dalīties eh, savos iespaidos, rekomendācijās un nāk lejā ar idejām. Tātad, eh, ko mēs esam guvuši divu dienu darba laikā? Pūkstens 11. mums ir paredzēta neliela kafijas pauze, un pēc tam mēs prezentēsim rezultātus preses konferencē. Un pēcpusdienā mēs turpināsim padziļinātas debatas un runāsim par iespējamiem secinājumiem Agora pilsoņiem. Un visbeidzot, pēcpusdienā mēs esam paredzējuši arī kora uzstāšanos. Un visbeidzot, mēs noslēgsim mūsu divu dienu darbu ar kopīgu fotografēšanos. Bet vispirms jūsu priekšā ir franču valodā kopsavilkums, un pēc pusstundas būs gatavs tulkojums arī angļu valodā. Šobrīd tas ir, šobrīd tas ir drukāšanas stad stadijā. Es vēlētos pateikties pilnīgi visiem, kuri vakar eh, strādāja līdz vēlai naktī, lai pārtulkotu mūsu dokumentus. Tātad, kā jau es teicu, angļu valodā dokumenti ieradīsies pavisam drīz, viņiem būtu jāierodas pulkstens pusdesmitos, bet eh, jebkurā gadījumā mums būs šobrīd eh, mutiskas diskusijas, tātad mutiskas atskaites, un tūkojums ir pieejams pilnīgi visās oficiālajās ES valodās. Un tagad es dodu vārdu pirmajai darba grupai, kura runāja par krīzes ietekmi uz jaunām uh, nabadzības formām. Došu vārdu Ilgai Figureido un Spinevina kungam, un tagad dodu vārdu Figureido kundzei. Pasakos Figureido kundzei par to, ka viņa ir ieradusies, jo viņai pavisam drīz ir jādodas uz lidostu. Paldies, Figureido kundze, ka jūs esat šeit ieradusies, un pēc tam runās nākamie. nākamie. Lūdzu, Figureido kundze. Non so, Obrigada, senhora prezidente. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Mūsu darba grupā mums bija ārkārtīgi interesantas debatas par nabadzību, par nabadzības iemesliem, kā arī par krīzes ietekmi uz moderno nabadzību. Mūsu darba grupā, pirmajā darba grupā, mēs runājām arī par dažādajiem pasākumiem un to rīcību, ko dažādas startautiskās organizācijas veids, lai apkarot nabadzību. Patiesībā pilnīgi visi, kuri vakar runāja darba grupā, izteicās pret tiem pasākumiem, kuri ir paredzēti krīzes apkarošanai. Vēl bez tam vakar mūsu darba grupā parādījās prasība dažādām ES institūcijām, īpaši izteikti Eiropas parlamenta virzienā, lai tās kaut ko darītu. Es vēlētos pateikties arī dažādām organizācijām, jo cilvēki šobrīd pieprasa visu institūciju sadarbību un aktīvu rīcību. Eiropas iedzīvotāji vēlas no institūcijām redzēt adekvātu rīcību, kas tiešām reāli palīdzētu uzlabot iedzīvotāju dzīves situāciju. Vēl bez tam institūcijām ir jāsaprot, kāda ir reālā dzīve un jāsagatavo un jāīsteno adekvāti pasākumi. Tātad eh, mans kolēģis jau detalizētāk runās par tiem priekšlikumiem, kuri ir izstrādāti. Mēs runājam par eh, sociālajām organizācijām, sociālā fóruma darb, eh, dalībniekiem, kuri nāca klajā ar veselu virkni priekšlikumu. Grupa vēlētos izteikt lūgumu ES parlamentam, lai tas izdarītu spiedienu uz komisiju, lai komisija vairāk piestrādāt pie tiem jautājumiem, kurus jau konkrēti ir definējusi arī nodarbinātības lietu komiteja. Vēl bez tam mēs vēlētos redzēt, lai arī Eiropas parlamenta deputāti daudz lielākā mērā izprastu situāciju. Mēs runājām par minimālo ieņēmumu līmeni, kurš būtu jānosaka visas Eiropas līmenī. Šobrīd saistošu likumdošanas tiesisko aktu nav, ir tikai pieņemti dokumenti. Pati esmu daudz strādājusi ar šiem jautājumiem, un parlaments atbalsta ideju par minimālo ieņēmumu līmenēs, bet likumdošanas, kā jau teicu, šajā jomā vēl nav. Mūsu darba grupā tika izstrādātas arī iniciatīvas un parādījās doma, ka Visiem pasākumiem būtu jābūt vērstiem uz sociālo līdz, eh, līdzsvaru un vienlīdzību. Jebkurai izstrādātai politikai un programmai centrālajā vietā ir jābūt cilvēkam. Piemēram, tā saucamie taupības pasākumi, kur tiek īstenoti lielā daļā dalību valstu, tie nedrīkst ņemt vērā tikai un vienīgi ekonomiskos aspektus, ekonomiskā un sociālā vide un momenti vienmēr ir saistīti. Tātad mēs kritizējām to, ka netiek ņemts vērā cilvēks un sociālais faktors. Protams, ka ekonomiskie pasākumi ir nepieciešami, taču atcerēsimies, ka ikviena ekonomiskās situācijas maiņa nenovēršam atsaucās arī uz sociālo situāciju. Un eh, mums ir jā no vērtē, cik lielā mērā ekonomiskie pasākumi caur algām un caur dažādu pabalstu samazināšanos ietekmēs sociālo fē, sfēru. Katrā ziņā kopīga sajūta ir tāda, ka situācija pasliktinās. Mēs runājam par jaunām nabadzības formām, par tā saucamo aktīvo nabadzību, kur cilvēki ir aktīvi darba tirgu, aktīvi strādā, bet viņi dzīvo nabadzībā. Ir īpašas tā saucamās riska grupas, tie ir jauni cilvēki, sievietes, bet arī seniori. Uh, un eh, parādījās doma par to, ka vajadzētu tuvākojos mēnešos parlamentā runāt par sociālo reformu, jo mums ir nepieciešams cilvēka cieņu aizstāvošas sociālās un ekonomiskās reformas. Vēl mēs runājam arī par eh, valsts pakalpojumu pieejamību. Vai tiešām sociālie pakalpojumi un vispārējie pakalpojumi ir pieejami visiem? Mans kolēģis turpinās runāt par tām idejām, kuras izteica dažādas organizācijas, un mēs jums pastāstīsim par šiem priekšlikumiem mazliet vēlāk. Es ceru, ka jūs ieinteresēja manas teiktais, un es no tiesas ceru, ka ik viens, kurš šodien piedalās šajā konferencē, šo telpu un Briseli atstās ar uh, pārliecību, ka cilvēki ir pelnījuši cieņu, un par to jums ir jārunā arī jūsu dalību valstīs, jo valstu valdībām ir jāņem vērā cilvēku faktors. Un ir jāņem vērā arī tas, ko mēs šeit runājām. Jebkura ekonomiska lēmuma pamatā ir ietekme uz nevis pamatā, bet tā sekas ir ietekmas cilvēkiem. Tāpēc es vēlētos pateikt, lūdzu, iestājieties savās dalību valstīs par to, lai ikvienam būtu iespējas dzīvot cilvēku cienīgu dzīvi. Un pacelsim mūsu protesta balsi augstāk. Merci, Madame euh, Figueredo. Paldies, Figueredo kundze. Vēl viens. Viens no referentiem tagad runās. Jūs zināt, ka visos gadījumos mums ir divi referenti. No sākuma ir uh, Eiropas parlamenta deputāts un tad ir arī NVO um, pārstāvis uh, Spinevina kungs. Es drīkstu runāt holandiešu valodā, jā, droši. Tad es tā arī darīšu. Nu, nav jau maz tik viegli redzēja tik tikko mūsu darba rakstisko atskaiti. Un šī ir pirmā reize, kad es redzēju šo atskaiti. Es nevarēšu līdz ar to pārāk detalizēt stāstīt, bet pieminēšu pašu svarīgāko. Man ir seši punkti, ko es vēlos uzsvērt. Pirmkārt, daudzi cilvēki uzskata, ka sociālās grūtības ir ļoti nopietnas. Viņi arī uzskata, ka ir nepieciešams Eiropas Savienībā, Eiropas Savienības institūcijām ļoti nopietni iestāties par to, lai šie jautājumi tiktu risināti, ka nedrīkst ignorēt sociālas problēmas. Pirmām kārtām ir nepieciešams identificēt problēmas sakni, un tikai tad varam meklēt labus risinājumus. Un šeit no nu viens, viens no priekšlikumiem būtu norganizēt fórumu, lai runātu par uh, sabiedrības izmaiņām, par sabiedrības situāciju un par turpmākiem attīstības scenāriem. Šobrīd sociālā attīstība bieži vien ir balstīta uz nevienlīdzību. Tagad uh, mēs pieprasām, lai Eiropas Savienības līmenī tiktu radīti jauni normatīvie akti. Skaidrs, ka Eiropas parlaments nav uh, tā institūcija, kurai pieder likumdošanas iniciatīva, taču Eiropas parlaments var uh, lūgt Eiropas komisiju vai izdarīt pat spiedienu uz Eiropas komisiju, lai varētu būt uh, jauns normatīvais akts. Vēl viens priekšlikums bija runāt un risināt jautājumu saistībā ar kreditēšanu, respektīvi ar pārmērīgiem kredītiem, kuras šobrīd slīkst mūsu iedzīvotāji. Viņi ir milzīgos parādos, un tas, protams, ietekmē viņu situāciju. Un šeit ir cieši saikne ar tādu svarīgu jautājumu, kā minimāls atalgojums. Daudzi iedzīvotāji norādījusi to, ka sabiedrība kopumā nemaz neapzinās, ka Eiropas parlamentam tagad ir paplašināta kompetence pateicoties Lisabonas līgumam, un daudzi no iedzīvotājiem teica, ka ir nepieciešams plašāk izmantot atvērto koordinācijas metodi un veicināt šīs metodas izmantošanu, ja tas ir ļoti labs, tā ir ļoti laba likumdošanas metode. Šādā veidā var veicināt sociālās politikas attīstību, un Eiropas parlaments varēs ciešāk un pilnīgāk līdzdarboties sociālajā platformā per, pret izslēgšanu un nabadzību. Un pateicoties šai platformai, varēsim veidot sociālo politiku turpmākajiem desmit gadiem. Vēl viens priekšlikums bija lai Eiropas parlaments e, izsakot līdz galam, kas notiek citās Eiropas Savienības institūcijas ar parlamenta priekšlikumiem sociālajā jomā. Ir jābūt daudz iespējam, lai institūcijas būtu pilnībā atbildīgas par savu darbu, lai atskaitītos parlamentam. Nu, piemēram, man pašām ir šāda pieredze. Pavisam nesen Eiropas parlaments nāca klajā rakstisko uh, um, deklarāciju par sociālajiem jautājumiem, adresē to komisiju, un tad ir nepieciešams, protams, sekot situācijas attīstībai. Un šeit ir tādi jautājumi kā minimāls atalgojums, kā bērnu nabadzība, sociāla iekļaušana. Visi šie jautājumi ir jārisina un jāizseko līdz galam, kā šie jautājumi tiek attīstīti. Par nabadzības apkarošanu uh, Pirmam kārtam ir nepieciešams, lai pilnīgi visi saprot, kas īsti ir nabadzība, jo daudzi jau no Eiropas Savienības ierēģiem nemaz nesaprot, kas ir nabadzība. Un skaidrs, ka šāda veidā sabiedriska apspriešana, kur cilvēki varētu sniegt informāciju par savu pieredzi, šāda apspriešana maz nav dārga un tā noteikti būtu ļoti pamācoša. Nākamais aspekts ir Eiropas Savienības pētniecības budžets nu tad varbūt būtu nepieciešams veikt pamatīgus pētījumus arī nabadzības jomā, un tad attiecīgi pētījuma rezultāts izmantot kā pamatu labiem normatīvajiem aktiem. Jo, kā jau tika pamanī, pamanīts, ir nepieciešams vispirms saprast nabadzības saknes, un tikai tad var strādāt un nopietni līdzdarboties. Nu, pirmkārt, ir jāsaprot, kāpēc notiek, um, kāpēc ir nabadzība laukos, kādēļ cilvēki uh, ir gatavi migrēt, nabadzības apstākļos, kādi ir migra kāds ir migrācijas plūsmas un tā tālāk. Tad, kad sapratīsim visu šīs problēmas dimensijas, tad varēsim risināt nabadzības un sociālas izslēgšanas problēmas. Savādāk mums sanāk tāds samākslots veids, ka it kā mēs risinātu kaut ko tādu, ko nemaz līdz galam nesaprotam. Tā to nedrīkst darīt nekādā gadījumā. Skaidrs, ka atšķirībā no sociālās grupas, no vecuma, no citiem aspektiem, Nabadzība ietekmēs cilvēkus savādāk. Figaredo kundze to teica, un arī daudzi citi. Vēl viena lieta, ko es pamanīju vakar. Uh, daudzi teica, ka ir ļoti svarīgi pirmkārt apzināt, ko esam jau panākuši, un otrkārt izmantot to kā pamatu, un treškārt arī e, popularizēt šo informāciju, kāda mums ir labi rezultāti. Nu, šīs ir manas pārdomas, pēc vakardienas diskusijām jūs varētu pamanīt, ka ir daudz praktiski aspekti, un tas arī būtu viss no manas puses pagaidām. Liels paldies, Spinevina kungs! Un paldies, protams, par jūsu komentāriem, jo jums ir absolūtākā taisnība, ka mums ir ziņojums, ziņojums tiek gatavots, bet te pašā laikā ir ļoti svarīgi zināt, kādi tad ir uzsvari ko mums deva semināra diskusija, un jūs ļoti labi paskaidrojat, kādi ir šie praktiskie priekšlikumi. Vai kādam būtu komentāri par to, kas tikko ir izskanējis? Varbūt ir kāds semināra dalībnieks, kuram ir, jā, ir kādi komentāri. Vēlāk ir paredzēta diskusija par šiem jautājumiem. Bet uh, varbūt kādam ir tagad ko teikt. Jebkurā gadījumā pēc kafijas pauzes mums būs turpinājums. 342. numurs. Jūs gribētu izteikties, lūdzu, kundze. Esmu Dženas kundze no uh, nabadzības apkarošanas tīkla. Lielas paldies uh, Spinevila kungam. Manuprāt, uh, mums bija ļoti labs seminārs, un jūs ļoti pareizi norādījat uz to, ka daudz cilvēki ir pilnīgi dusmīgi par to, kas notiek. Viņi gribētu, lai uh, uz, pret viņu problēmām izturās nopietni. Uh, Runāšu pavisam konkrēti. Mēs izvirzījām ļoti konkrētas prasības tam, ko Eiropas parlaments varētu darīt. Un par to arī ir jārunā. Nu, piemēram, jautājums par krīzes iemesliem. Mēs diskutējam par krīzi, diskutējam par to, kāda ir sociāla krīzes ietekme. Manuprāt, šeit parlaments var par šiem jautājumiem ļoti skaidri runāt. Uh, ir sociālas ietekmes izvērtējums, šo izvērtējumu sastādīja komisija, un šajā gadījumā Eiropas parlamentam uh, nemaz nav piekļuvis. Nākamais jautājums ir Eiropas 2020. gada stratēģija. Skaidrs, ka jebkādi pasākumi, kas šobrīd notiek, notiek Eiropas 2020. gada stratēģijas kontekstā. Mums ir vairākas platformas, mums piemēram ir mērķi nabadzības apkarošanā, bet ir ļoti svarīgi, lai Eiropas parlaments ņemtu un risinātu šo problēmu visā pilnībā ar visām dimensijām, jo bieži vien tiek risināts tikai ekonomiskās problēmas nevis sociālā dimensija. Šobrīd ir tā, ka tiek runāts par uh, valsts uh, budžeta parādu samazinājumu, un kur šeit parlaments darbojas, manuprāt, ir ļoti svarīgi, lai parlamentā tiktu izveidota darba grupa, kas sekotu tam, kā tiek panākti 2020. gada stratēģijas mērķi. Un šeit sociālajā partneri jums var palīdzēt. Nākamais aspekts ir valstu, nacionālās stratēģijas un politikas. Uh, var izmantot atvērto koordinācijas metodi, un jūs, kā Eiropas parlamenta deputāte, varat ļoti daudz ko panākt. Un šeit, protams, ir jāiesaista gan nevalstiskās organizācijas, gan arī tās personas, kas reāli cieš no uh, nabadzības. Tātad konkrēts priekšlikums uh, sekošana Eiropas Savienības līmenī un konkrēti priekšlikuma dalībvalstu līmenī. Jā, liels paldies par šo komentāru. Mēs noteikti rīkosimies, strādāsim skaidri, apzinoties, kāda ir situācija. Vēl kādi komentāri? 65. numurs no sociālās, sociālo un sociālo lietu komitejas. Paldies! Es tik tiešām nāku no ekonomikas un sociālo lietu komitejas, nāku pats no Rumānijas, un, ja jums nav iebildumi rumāni, tad runāšu rumāņu valodā. Nu, es gribēju teikt, ka vakar mums bija ļoti labas diskusijas mūsu semināros, un tik tiešām ir ārkārtīgi svarīgi, lai dalību valsts un dalību valsta reģioni varētu piedalīties ļoti plaši nabadzības apkarošanas pasākumos. Tai pašā laikā nedrīkstam aizmirst, ka ir tikpat svarīgi saprast, ka neoliberāļu sistēma un politika vienkārši nedarbojas, un daudzās valstīs joprojām neoliberāļi ir pie varas. Tas pēc iespējas ātrāk ir jāizbeidz tā, lai viņiem nebūtu savas teikšanas šobrīd ir tā, ka pateicoties viņa politikai, nabadzība tikai zeļ un plaukst, un to nedrīkst pieļaut. Mēs, ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekļi, ļoti gribētu veicināt un atbalstīt padomes un parlamenta iniciatīvas, kas ir vērstas uz to, lai apkarotu nabadzīgu. Uh, šobrīd Eiropas uzraudzības iestādes nāk klajā ar dažādām iniciatīvām, vērtspapīru uzraudzībai, banku darbības uzraudzībai, bet ir ļoti cerīgi, lai visām šīm institūcijām būtu ļoti reāls pilnvaras gan kontrole, gan arī uh, reglamentēšana. Kā teica Ručaka kungs vakar, uh, daudz dalībvalsts pretoja šādam uzraudzības procesam. Ja mēs nevarētu tagad apkarot uh, ekonomikas mehānismu trūkumus, tad arī cīņa pret nabadzību ir lemta neveiksmei. Manuprāt, parlamenta un padomas centieni ir jāatbalsta, un es ļoti gribētu, un lai Eiropas Savienības institūcijas rīkotos efektīvi. Un panāktu to, lai šādas krīzes vairs nekad neatkārtotos. To var darīt ar uzraudzību. Lielas paldies jums par šo komentāru. Vai mums ir vēl kādi komentāri? Šobrīd nē, tad runāsim tagad par otro semināru. Nē, ir uh, 58. Paldies, priekšsēdētājs, runāšu spāņu valodā. Par to, ko pieminē darba grupu vadītāji, varu teikt, ka katrā no dalību valstīm ir nepieciešamas jaunas iniciatīvas. Varu teikt, ka manā valstī jau notiek šādas iniciatīvas, jo tagad cilvēki ir ar vien neapmierinātāki ar situāciju, bet vēl, vēlos teikt, ka nabadzības apkarošanas process nav vienas dienas pasākums. Un ko mēs ļoti gribētu no Eiropas parlamenta, ir, lai Eiropas parlaments mūs atbalstītu, jo mums ir vajadzīgs jūsu atbalsts, mums ir jāstrādā ar mūsu valdībām, mums šīs valdības ir jāpārliecina, un mēs ļoti gribētu, lai tiktu vērtēta krīzes sociālā ietekme, nevis tikai ekonomikas ietekme. Par ekonomisko un finanšu ietekmi tiek runāts ļoti plaši, bet joprojām nav atbildes uz jautājumu, kā krīze ir ietekmējusi atsevišķus iedzīvotājus, kā tā ir ietekmējusi sociālo sfēru. Mēs saprotam, ka ekonomika ir svarīga, ka daudz citi aspekti ir ļoti svarīgi, bet netiek pievērsta pienācīga uzmanība mūsu iedzīvotājiem. Ko mēs vakar pieprasījām, ko mēs vakar disku, par ko mēs vakar diskutējām šajā seminārā? Uh, Mēs ļoti gribētu, lai tiktu izveidota atsevišķa darba grupa, kas būtu atbildīga par jautājumu virzīšanu un uzraudzību. Un tad būtu šī tāda koordinējušā grupa, lai mēs, kas strādā, strādā dalību valstīs un cīnās pret to, lai uh, pret krīzi, lai mēs varētu palīdzēt mūsu iedzīvotājiem. Uh, vēl viens Vēl viena persona pieteikusies, lūdzu. Jā, paldies, man ļoti īsts komentārs priekšsarētā. Vakar es savā darba grupā teicu, ka mūsu priekšlikums būtu, lai Eiropas parlaments pieņemtu normatīvo aktu par finanšu organizāciju uzraudzību, kas izsniedz aizdevumus fiziskām personām. Ir ļoti svarīgi, lai Eiropas parlaments strādātu pie normatīvā akta saistībā ar, ar eh, darba vietu zaudēšanu tādēļ, ka uzņēmumi pārvācās uz citām valstīm, respektīvi pamata Eiropas Savienības teritoriju un dodas uz trešajām valstīm. Skaidrs, ka uh, ilgtermiņā būs arvien lielāka nabadzība tieši tādēļ. Na, labi, Tālāk mums ir otrais seminārs. Un šeit otrajā seminārā tika izskatīts jautājums par to, kā krīze ir ietekmē migrāciju. Un Dārdena kungs no Eiropas parlamenta vadīja šo semināru, un tad bija arī Bernabu Atu kundze Lūdzu. Paldies, Izabela! Vispirms vēlos pateikties pilnīgi visiem, kas ir piedalījušies diskusijā. Diskusija tiešām bija ļoti veiksmīga. Un tagad lūdzu referenta kungs. Jā, paldies. Ņemot vērā to, ka Eiropas parlamentam tagad ir paplašināta kompetence un paplašināts iespējas, mēs tam izvirzījuši vairākus priekšlikumus. Pilsoniskā sabiedrība aicina Eiropas parlamentu izvērtēt Eiropas Savienības direktīvas un normatīvo bāzi pār darba apstākļiem. Mērķis ir, lai uzlabotu darba apstākļus Eiropas iedzīvotājiem. Un arī pateicoties tam, ka Eiropas Savienības parlamentam tagad ir paplašināta kompetence sa saskaņā ar Lisabonas līgumu, respektīvi gan nabadzības apkarošana, gan arī migrācijas plūsmu e, kontrolas jomā. Mēs ļoti gribētu, lai jūs izmantotu Eiropas tiesas judikatūru, kā arī cilvēktiesību hārtu un dažādas startautiskās konvencijas un veicinātu nabadzības apkarošanu ļoti konkrēti. Vēl viena lieta, runājot par vienotās atļaujas regulu. Mēs ļoti gribētu, lai visu migrantu tiesības tiktu ievērotas pilnībā, un mēs ļoti gribētu atkal sākt diskutēt par patvērumu piešķiršanu balstoties uz humānām vērtībām. Mēlos teikt, ka 2014. gada 2000, līdz 2020. gadam šī finanšu perspektīva mums var, var palīdzēt nodrošināt Eiropas integrācijas fonda un Eiropas sociālā fonda līdzekļu saskaņotu izlietojumu un varēsim arī migrācijas jomā ievērot visus politikas pamatnostādnes. Mēs aicinam Eiropas parlamentu lai Eiropas parlaments pieprasītu no Eiropas komisijas, lai tiktu uzsāktas diskusijas un apspriešanāt visām dalību valstīm. Un padomi kopumā par cilvēka cienīgiem darba apstākļiem. Mēs arī ļoti gribētu, lai pilsoniskās sabiedrības platformas tiktu aicinātas piedalīties sociālajā dialogā un lai tiktu pieaicinātas personas piedalīties dažādās diskusijās, debatēs un uzklausīšanās. Šādā veidā mēs varēsim iegūt informāciju par migrācijas politikām Eiropas Savienībā un varēsim tieši iegūt šo informāciju. Mēs aicinām Eiropas Savienības institūcijas izvirzīt pār prioritāro mērķi tehnoloģiju un zināšanu izmantošanu darba tirgus jomā. Nākamais aicinājums ir, ir nodrošināt labu sadarbību starp valstu parlamentiem un Eiropas parlamentu, balstoties uz protokolu sadarbībai starp Eiropas parlamentu un nacionālajiem parlamentiem. Tieši tā, kā tas ir izvirzīts Eiropas Savienības darbības līgumā. Nākamais aicinājums ir turpināt apkarot jebkāda veida diskriminācijas un rasisma izpausmes, veicināt migrantu integrāciju, pirmām kārtām, lai masu mēdījos migranti tiktu atspoguļoti pienācīgā veidā. Un saprast arī, ka migrantu situācija bieži vien atšķirās atkarībā no viņu dzimumā, ka ir nepieciešams viņiem uh, piedāvāt attiecīgu palīdzību. Uh, atbalstīt pilnīgi visus bērnus, arī tos, kur vecāki ir iebraukuši nelegāli valstī. Mēs ļoti gribētu izveidot tādu tiesisko ietvaru, lai uh, tiktu veicināta sociālā līdzdalība, it īpaši brīvprātīga darba formā. Vēlamies arī teikt, ka mēs aicinām Eiropas parlamenta deputātus parakstīt ANO protokolu par brīvprātīgu darbu. Mēs arī gribētu aicināt dalību valstis nodrošināt to, lai Eiropas pamatiesību harta tiktu pilnībā ieviesta. Jā, liels paldies un ceram, ka mēs atspoguļojam savā priekšnesumā viss, kas ir izskanējis seminārā. Paldies! Euh, Jā, paldies referentiem par šīm ļoti precīzajām rekomendācijām. Un, ja vēl kāds vēlas komentēt vai vēl ko piebilst, Lūdzu, kundze, 350. vieta. Jā, vēlējos pateikties galvenajiem referentiem, jo viņi patiešām ļoti precīzi atspoguļoja visu to, kas izskanēja seminārā. Bet man ir kādas bažas. Var jau būt, ka rekomendācijās kaut kur tas ir ietverts, un proti tiesības uz patvērumu. Es nezinu, kā tas īsti bija formulēts, vai tur tiešām ir ietvērti arī cilvēku tirzniecības upuri vai nē. Es, eh, iespējams, ka tas kaut kur ir iekļauts. Tātad tieši cilvēku tirzniecības jautājums un upura aizsardzība. Jā, jums taisnības, ar citu tur tas nav iekļauts, tātad mums tas būs jāpievieno, jo tas ir ļoti svarīgi. Paldies un tālāk dosim vārdu Giuliani Kingam, kungam no Ekonomikas un Monetāro lietu komitejas. Jā, paldies. Man ir liels gods uh, Ekonomikas un sociālo lietu komitejas vārdā piedalīties eh, šajā darbā. Faktiski visi galvenie punkti, kas ir pašsvarīgākie, tika minēti. Uh, bet es varbūt vēlētos iet tālāk un pievienot vēl pāris lietas. Daļa no mūsu debatēm ir ļoti interesanta, un, protams, ģenerāla asamblēja par to visu vajadzētu dzirdēt, bet runājot par trešo un desmito punktu, mēs runājam par atklātas pilsonības koncepciju. Es domāju, ka tur nav iekļauti šie te migrantu strādāt, strādnieki, par kuriem mēs tikko runājām. Piered, pieeja nevajadzētu būt pārāk vienkāršotai, jo pašreizējā pieeja neļauj mums iekļaut trešo valstu pilsoņus, kas nav Eiropas Savienības pilsoņi un ierodas meklējot darbu migrācijas eh, plūsmas Eiropas Savienībā starp Eiropas Savienības eh, valstīm ir pilnīgi cita situācija. Eh, mums nevajadzētu šeit jaukt migrantus, strādniekus migrantus un tiesības uz brīvu darba spēka kustību jo abas šīs kategorijas faktiski ir pelnījušas pilnu eh, baudīt visas pilsoniskās brīvības. Ļoti daudz Rumānijas pilsoņi, kas strādā Itālijā, viņi nebūtu vēl, na, nebauda visas priekšrocības, eh, ko nodrošina likumdošana. Viņi nav pilnībā integrēti visās sociālās aizsardzības sistēmās, uh, kas ir izveidotas Itālijas pilsoņiem. Tā kā tas ir saistīts arī ar sociālo identitāti un tiesībām uz pilsonību. Es domāju, ziņojums bija labs, taču es vēlētos diskusijā lūk šo te atšķirību iestrādāt. Liels paldies! Ja neviens vairs eh, nevēlas izteikties, pāriem pie trešā punkta. Nē, kundze vēlēs izteikties. Esmu no Bulgārijas. Un vēlētos zināt, kas notiks tālāk ar šīm rekomendācijām, kas sekos to izpildēji. Mums ir Mums ir bijis ļoti labs seminārs un kolēģi nākuši klājā daudziem labiem priekšlikumiem. Es gribētu zināt, kā konferences eh, rezultāti vēlāk tiks mums paziņot. Es saprotu, ka ir virkne rekomendācijas, kas prasa laiku, lai tās varētu īstenot, bet kādā veidā nākotnē mēs uzzināsim par to likteni, kas ar tām notiek. Kundze, es eh, varētu piedāvāt eh, tādu vispārēju pārskatu pašās beigās, jo tad mēs varēsim runāt ne tikai par otro semināru, bet arī par pirmo un trešo, un es domāju, ka tad mēs varēsim panākt tādu zināmu eh, konsensus par to, kā tad vislabāk eh, pēc tam sekot šo rekomendāciju īstenošanai. Jo tieši tā mēs varētu dā, rīta darbu beigt visveiksmīgāk. Tagad eh, trešā semināra dalībnieki. Tātad eh, cil, iespēja piekļūt ilgspējīgam, ilgspējīgai nodarbinātībai cilvēkiem, kas e, dzīvo tādos trūcīgos un bīstamos apstākļos. Un tālāk pirmai došu vārdu Beržjā kundzei. Lielas paldies, priekšsēdētāji! Uzklausot citu semināru referentus, es domāju, ka mm, mums ir ļoti daudz pārklāšanās. Un mēs lielā mērā koncentrēsimies uz ekonomiskās un finanšu krīzes ietekmi uz cilvēku dzīvi, īpaši uz to cilvēku, kas atrodas nedrošā, nestabilā situācijā. Uh, Un tāpēc ir ļoti svarīgi atzīmēt, ka nabadzība jau nav nekas jauns, tā eksistē arī pirms krīzes, taču krīzes laikā to cilvēku situāciju, kur jau tā atradās sliktos apstākļos, eh, viņu apstākļi vēl vairāk pasliktinājās. Atšķirības ir dažādām dalību valstīs un pat dalību valstu dažādos reģionos jau tika izskatītas Ja mēs paskatāmies uz cipariem, tad dažas valstis ir veiksmīgāk tikušas galā ar sarežģīto situāciju nekā citas. Un jau aplūkojam statistisko informāciju, tad atšķirības starp valstīm ir ļoti būtiskas. Mēs pastāvējam arī uz to, ka ir nepieciešams rast risinājumus, kas ir īpaši piemērots cilvēkiem, kas atrodas uh, vissliktākajā situācijā. Un ar punktiem par, mēs runājam par virkni no punktiem, piemēram, par nepieciešamību veidot tādu visaptverošu, holistisku pieeju cīņai pret nabadzību. jo tiešām lūk šādas tieši globālas pieejas nabadzības problēma risināšanai pietrūkst. Viens no galvenajiem secinājumiem eh, seminārā vai darba grupā bija doma par to, ka mums faktiski ir jāmaina savs redzējums, kā mēs vispār uzlūkojam nabadzības problēmu kā tādu. Mēs runājam par individuālu un kolektīvu pieeju ciņai pret nabadzībai un eh, kas seminārā parādījās īpaši skaidri. Eh, cilvēki, kas dzīvo īpaši trūcīgos apstākļos, viņiem izrādās ir ļoti grūti veidot kaut kādu kolektīvu pieeju, meklējot risinājumus savai situācijai, un tāpēc vajadzētu uh, beidzot atzīt, ka arī viņi gal galā ir pilsoņi šī vārda pilnā nozīmē. Un viņi ir pilsoņi, kas atrodas ļoti īpašā situācijā. Un šos cilvēkus vajadzētu kaut kā apvienot. Cilvēkus vajadzētu savest kopā, īpaši tas attiec uz jauniem cilvēkiem, neatkarīgi no viņu situācijas. Un ļoti trūcīgie cilvēki parasti vispār uzskata, ka viņi ir pamesti, ka neviens ar viņiem nevēlas runāt, neviens viņus nevēlas uzklausīt. Ļoti bieži tiek uzskatīts, ka eh, vai, tas, vai cilvēks ir nabaks vai nē, ir atkarīgs no tā, vai viņam ir darbs vai nē. Taču tas nav tik vienkārši. Ļoti bieži arī cilvēki, kas strādā, dzīvo ļoti trūcīgi. Tāpēc nevar visu reducēt tikai uz nodarbinātību vai tās trūkumu. Un varbūt debatēs tieši šeit bija visvairāk pretrunu. Mums ir nepieciešams, lai sociāli tiktu atzīts katrs individs, un daudzi runāja arī to, ka kultūras dimensija ir ļoti svarīga un tā ir jāņem vērā. Runājot par nodarbinātību, vai pap, bez nodarbinātības mēs izskatījām arī izglītības jautājumu. Kultūras, kultūras komitejā mēs e, aplūkojam nepieciešamību pievērsties izglītībai, jo ļoti daudz, e, kas cilvēka dzīvē tiek noteikts jau diezgan agri skolas gados. Mēs runājam arī par veselības aprūpi, runājam par garīgo veselību. Uh, un mums ir vajadzīga īpaša steidzāma politika par šo tēmu. Eh, pirmajā seminārā, runājot par šīm te visneaizsargātākajām iedzīvotāju grupām, tās tika minētas, un tās ir ļoti cieši saistītas ar eh, šo te nabadzības situāciju veci cilvēki, kam ir dažādas e, invaliditātes, migranti, kas ir ieradušies Eiropā no Ziemeļāfrikas, īpaši no Ziemeļāfrikas. Mēs runājam arī par budžeta politikas ietekmi. Budžeti tiek e, samazināti daudzās dalību valstīs un atkal visvairāk parasti cieši tie, kas ir visneaizsargātākie ir jāveic darbs, lai nodrošinātu atbalstī, atbalstu tieši šiem cilvēkiem. Īpaši runājot par veselības aprūpas, izglītības un kultūras pakalpojumiem, jo tieši šos pakalpojumus vispirmām kārtām ietekmē budžeta samazinājums. Kopsavilkumā es varētu teikt, ka tāda vispārējā sajūta uh, bija tāda, ka sociālais modelis Eiropā pašlaik pārcieš lielu izaicinājumu, lai nodrošinātu to, ka cilvēku pamatiesību harta nod, m, paliktu kā stūrakmens un galvenais princips, jo šī harta attiecas uz visiem pilsoņiem, pat tad, ja viņi uzskata, ka atrodas pilnīgi bezcerīgā situācijā, bet viņiem ir jādod iespējas pilnībā realizēt savas tiesības. Un tālāk došu uh, līdz referentam vārdu. Paldies, priekšsēdētāji! Mūsu darba grupā Tika paveikts ļoti daudz laba darba, un mēs eh, tiešām nonācām pie virknes eh, visai noderīgiem secinājumiem, un mēs, protams, vēlējāmies dot savu ieguldījumu šajās kopīgajās debatēs. Eh, varbūt pirmais novērojums bija sekojošs. Mums ir jāizveido tādas politikas, kas ņemtu vērā visnabadzīgākos. Un tas nozīmē, ka mums ir vajadzīgi precīzi mērķēti pasākumi, ja mēs vēlamies panākt to, ko gribam. Uh, un palīdzēt trūcīgajiem, panākt, ka šī palīdzība viņus patiešām sasniedz. Un tāpēc mums ir vajadzīgs izveidot tādu kā ceļvedi, izstrādāt attiecīgus indikātors, cīnoties pret nabadzību, un, protams, ka ir vajadzīg, vajadzīgs igadējs novērtējums šai cīņai pret nabadzību. Mums ir vajadzīgs sociālās klauzulas, horizontālas klauzulas, kuras tiktu iekļautas visos lēmumu pieņemšanas līmeņos. Mums būtu nepieciešams nodrošināt arī to, kā tiek veidots reāls dialogs ar vistrūcīgākajiem. Mums ir jāiesaista Visi mm, attiecīgie spēlētāji, ieskaitot eh, sociālos partnerus, eh, pilsoniskās sabiedrības pārstāvis, ko mēs vēlamies darīt ar mūsu Agoras darbu. Mēs vēlamies nākšu Eiropas samitā uh, izmantot šos te rezultātus. Eiropas parlaments organizē šo te nākamo tikšanās reizi, un tad uh, par cik esam atzinuši sasaistītību starp uh, cilvēktiesībām un nabadzību. Mums ir jāraugās, lai cilvēkiem būtu pieeja uh, realizēt savas cilvēktiesības, iespēja to izdarīt. Mums ir jāīsteno arī pētījumu rezultāti par nabadzību. Ir uh, nabadzības uh, izpētes institūts galu galā Un mums vajadzētu izkļūt eh, no šī aburtā loka, kas rada konkurences starp uh, trūcīgajiem cilvēkiem. Tālāk sociālā fonda mehānisms. Uh, eh, šīs mehānisms joprojām darbojas balstoties uz pieņēmumu, ka uh, visi strādā algotu darbu. Un faktiski ir mērķēts uz tiem, kas ir tuvāk darba tirgumu, nevis kas ir pilnīgi ārpus tā. Tātad būtu jābūt pieejamam šim finansiālajam atbalstam, bet tas ir jāizmanto visefektīvākajā veidā, izmantojot labāko pieredzi un praksi arī sociālajā ekonomikā. Mēs vēlamies nodrošināt, lai visi tiktu iesaistīti, lai būtu pieejami, piemēram, mikrokreditēšana trūcīgajiem. Un uh, attiecīgas brīvprātīgo organizācijas saņem, kas palīdz uh, trūcīgajiem um, iegūt Eiropas statusu. Ir arī jāraugās uz, kā jau es minēju, finansiālo atbalstu, jāiesaist sociālie partneri, attiecīgās politiskās institūcijas ir jāņem vērā arī dzimums, plānojot pasākums, ko mēs gatavamies realizēt. Ir jāsamazina alga atšķirības starp vīriešiem un sievietēm. Un uh, šis samazinājums varētu notikt ar ātrumu 1% gadā. Un mums ir jāindividualizē sociālās tiesības. Vēl kāda prasība, ko mēs vēlētos izvirzīt uzlabot sadarbību starp visām Eiropas institūcijām, nacionālajām, reģionālajām un institūcijām un vietējām pašvaldībām, e, izvēršot šo cīņu pret nabadzību, kā Es vakar teicu, e, viens Eiropas komisārs nevar cīnīties pret nabadzību visā Eiropā. Protams, ka sociālajie dienesti ir ļoti svarīgi, tālāk izglītības pakalpojumu, veselības pakalpojumu nodrošināšana. Un visbeidzot, mūsu prāts pilsonis, lai arī kāda nebūtu viņa sociālā situācija, pilsonim ir jābūt politikas veidošanas centrā un Eiropas rūpju centrā. Paldies, priekšsēdētājs kundze! la liste des recommandations à juste titre euh, s'allonge et c'est très. Paldies! Jā, nu, pagarinās mūsu rekomendācijas saraksts, bet gal galā tas ir labi, jo tieši tāpēc arī mēs te strādājam. Tagad es eh, redzu, ka zāles vidū man pieskās runātājs vai par šiem pašiem jautājumiem, par trešo darba grupu. Tātad varbūt ļausim izteikties Eiropas pilsoņiem. Žeroms Sijoms nākamais, kurš uh, vadīja konferenci, kurā piedalījās uh, daudz pārstāvi no daudzām Eiropas valstīm. Diemžēl Paldies, jūs ļāvāt Eh, komentēt ziņojumus un būtu godīgi, ja trešā grupa komentētu paši par savu ziņojumu un ne, nevis par viņu jaunu ziņojumu. Mums ir pietiekami daudz laika, bet lūdzu tātad eh, trešās darba grupas eh, pārstāvjiem lūdzu jūs varat izteikties. also. Um, yesterday... Es pārstāvu Eiropas ekonomisko un sociālo lietu komiteju un vēra, vēlētos uzsvērt vienu jautājumu, kas vakar tika pacelts. Un, manuprāt, tas rekomendācijas nav pietiekoši stingri atspoguļots. Un proti, pastāv liela nepieciešamība veidot struktūras, kas patiešām pilsonisko sa, savie, sabiedrību e, tātad noliktu tādā tiešā sasaistē parlamentu. Jo mēs runājam par dažādām nabadzības situācijām. Uh, Eh, bet vajadzētu šo cīņu pret nabadzību pārvērst par kaut ko regulāru, nevis darīt to tikai tāpēc, ka mēs esam uh, krīzes situācijās. Mums būtu vajadzīgs kaut kāds regulāru konsultāciju fórums. Jā, un, protams, ir ļoti svarīgi, lai mēs arī pētītu, kā šie te procesi, kas eh, tagad iezīmējas, kā tie sniedz rezultāts. Un te es nerunāju par nacionāliem konsultāciju uh, procesiem. Starp citu, arī nacionālā līmenī pilsoniskā sabiedrība ļoti bieži tiek ignorēta. Bet ja mums būtu šī tiešā sai, sasaiste ar Eiropas parlamentu, tas būtu labi. Mums ir vajadzīgs ciešāks saites arī mums, ekonomikas un sociālo lietu komitejai ar parlamentu. Dokumentā ir kāds konkrēts vārds, kurš, manuprāt, ir svītrojams. Tas ir viens no punktiem ievadā, uh, Un tur ir uh, vārdi Black Africa, kas, manuprāt, būtu svītrojami. Uh, Maršānkungs. Paldies, uh, priekšsēdētāji. Es vēlējos uzsvērt kādu punktu. Un es vēlējos runāt par izglītību. Mēs bijām vienīgais, vienīgā darba grupa, kas tik daudz uzmanības pievērsa uh, mācību periodam, skolas laikam. Uh, tas uh, ir, prot, tā ir, protams, izdevuma kategorija, bet tas, tā ir arī vērtība. Un tāpēc Agorai vajadzētu apvienoties ar Sociālo un ekonomisko lietu komisiju cīņā par skolu sistēmas uzlabošanu Eiropā, jo skolas un izglītība nav iekļautas Eiropas līgumā, tiek uzskatīts, ka tā ir pilnīgi nacionālā kompetence. Taču m, mm, 2020. gada uh, stratēģijas mērķi uh, ļauj mums uzlikt lielāku Eiropas uzsvaru šo ļoti svarīgo dzīves posmu, jo mēs redzējām, ka pastāv ārkārtīgi liels atšķirības starp dalību valstīm, un laba praksa šajā jomā varētu palīdzēt eh, uzlabot situācijas tur, kur tās, ir, kur tās nav tik labas. Ja jūs varētu atbalstīt mūsu pūliņus un izglītības jautājumu izvirzīt eh, par tādu lielu prioritāti, runājot par 2020. gada eh, mērķiem, tas būtu ļoti labi. Paldies, 192. vieta, kundze. Paldies, priekšsēdētāji, vēlētos sveikt mūsu līdzreferentus par lielisko darbu, bet man šķiet, ka man jāuzsver kāds jautājums, uz kuras norādīju vakar, bet bet eh, šķiet, ka tas rekomendācijās tomēr pilnībā neatspoguļojas. Pārstāv Eiropas sieviešu organizāciju lobiju un sieviešu asociāciju konfederāciju. Un, lai gan mums šeit ir ceturtais punkts eh, no apakšas, tur ir runa par uh, dzimumu perspektīvu un par to, ka ir jāsama, jāsamazina alga atšķirības starp vīriešiem un sievieše, sievietēm. Uh, Es gribu teikt, ka to var samazināt, bet eh, no tā var gūt labumu tikai, sievietes var gūt tikai tad, ja viņas var uh, strādāt kvalitatīvu darbu. Tādēļ jāaicina Eiropas komisija izdarīt spiedienu uz dalību valstīm, lai no tādas holistiskas pieejas izdarītu spiedienu uz dalību valstīm, lai sievietes kā vairākuma grupa Eiropas Savienībā varētu izmantot iespēju realizēt savu profesionālo dzīvi caur attiecīgam atbalsta struktūrām. Jūs sievietes cieš šo te cieš no atšķirības starp atalgojumu, un ļoti bieži viņām ir jāstrādā arī, teiksim, nepilna darba diena, nav, piemēram, bērnu aprūpes, ko viņas varētu atļauties, ja, piemēram, sieviete ir bērni un vienos beidz skolu, viņas nevar strādāt kvalitatīvu darbu, uh, Un šajā laikā būtu vajadzīgas šādas te attiecīgas struktūras, kas palīdzētu uh, sievietēm ieņemt uh, labus amatus un uh, gal galā vajadzētu uzklausīt šo te mūsu vairākumu grupu visā Eiropas Savienībā. 146. vieta. Jā, ir virkne lietu, kas nav iekļautas ziņojumā un kuras es vēlētos redzēt tur iestrādātas. Trīs tēmas, kas vakar ļoti uh, skaidri un spēcīgi izskanēja. Pirmkārt, pirmā referente savā kopsavilkumā par to izteicās, bet tekstā, rakstītajā tekstā tas nav. Tik izteikts viedoklis par to, ka Eiropas sociālais modelis ir apdraudēts. Un Tam ir jāpievērš uzmanība. Referente teica to mutiski, bet uh, rakstiskajā tekstā tas nekādīgi neparādījās. Tālāk uh, daudz cilvēku vakar izteicās par to, ka Eiropas uh, Savienības līmenī ir pārāk liela koncentrēšanās uz ekonomisko dimensiju un nav pietiekošas koncentrēšanās uz sociālo dimensiju, bet jāsaka, ka tās ir vienas medaļas divas puses, un abām šīm te dimensijām viņas būtībā nevar viena bez otras iztikt. Un vēl ziņojumā neizskanēja arī tas, ka uh, tika izteiktas patiesas dusmas par to, ka Eiropas Savienības līmeņa institūcijas atsakās atzīt, ka nu ne visa atbildība, bet daļa atbildības par krīzi, ko Eiropa šobrīd pārdzīvo, ka daļa no tām tomēr ir uh, eh, balstīta uz kļūdām, uh, pie, kas tika pieļautas Eiropas Savienības līmenī. To neizdarīja cilvēki uh, perifērijā. Uh, šeit bija koncentrēšanās tiešu uh, uz Eiropas komisiju un Eiropas centrālo banku par šo te e, politiku, kas aizstāvēja bankas un attiecīgos e, spekulantus, kas spekulē ar saviem līdzekļiem. Un šeit es lūk vēlētos tādu skaidrāku norādi uz šā, šo attieksmi. Tālāk runājot par minimālo ienākumu. Pirmajā darba grupā par to tika runāt, un tur bija konkrēts priekšlikums, kas arī šeit nav iekļauts, un proti. Iespējams, ka Eiropas parlaments un ekonomikas sociālo lietu komiteja varētu izpētīt to, ka vajadzētu nu, izveidot garantēto pamatienākumu sistēmu, ņemot vērā to, ka 50 gadus pēc šīs savienības dibināšanas, joprojām šis jautājums ir neatrisināts. Un visbeidzot, ka būtu liederīgi izstrādāt hartu, kas veidot struktūrētu dialogu starp pilsoniskās sabiedrības organizācijām un Eiropas institūcijām. Um, tas varētu būt vai no nu ar parlamentu vai sociālo lietu komiteju, kas nu būtu tas atbilstošākais. Paldies! Un tagad es došu vārdu 2, 3, 4 vietā sēdošajam kungam. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Es vēlētos pateikties visiem referentiem jo viņi daļēji ir iekļāvuši manas priekšlikums rekomendācijās. Runāšu īsi, jo iepriekšējais runātājs jau pateica to, ko es vēlējos pateikt, proti par bankām. Vēlētos tikai nākt klajā ar rekomendāciju, kuru es neizteicu dažādu iemeslu dēļ vakar seminārā. Nāk no Bulgārijas. Tā ir valsts, kurā šobrīd tiek izvērsta tā saucamais monitoringa mehānisms, un eh, tas, ko vēlētos ieteikt, ir sekojošais. Lielākajā daļā dalību valstu tas tā nav, un tomēr neatkarīgi no izvērstajiem pasākumiem vai nu dalību valstu vai Eiropas līmenī, šie pasākumi nedarbosies, ar tiem nepietiks, ja tie nebūs caurskatāmi, un ja neviens par viņiem neatbildēs. Jo jāsaka, ka vismaz manā valstī korupcija joprojām ir problēma, un es vēlētos, lai tas parādītos rekomendācijās, proti neatkarīgi no tā, kādi pasākumi tiek izvērsti dalību valstu vai Eiropas līmenī, uh, caurskatāmības un e, izsakojamības principiem ir jābūt piemērotiem vienmēr un visur. Priekšsādātāji, paldies! Es e, pilnīgi noteikti jums vēlos solīt, ka visi šīs papildus prasības, tās mēs pieliksim priekš, pielikumā šiem ziņojumiem, bet es jums apsolu, ka pilnīgi viss jūs teiktais būs pielikts. E, tagad 281 kundzei, kas sēž 281. vārds. Paldies! Paldies! Es e, vēlējos tikai izteikt e, savu pateicību un cieņu referentiem un burtiski vēl pāris detaļas. Tātad, e, kāda ir saikne starp ļoti lielu nabadzību un cilvēktiesībām? Vēlētos atgādināt, ka jau astotajā gadā Eiropas parlaments pieņēma Kašmana kunga ziņojumu, kurā runa gāja par sociālo izstumtību un milzīgu nabadzību, un ka to vajadzētu ietvert daudzgadu cilvēku tiesību programmā. Tātad Diemžēl šo Eiropas parlamenta ziņojumu padomi noraidēja, un tomēr ir šis dokuments, ir Kašman ziņojums, kurš vēlētos, lai tiktu novērtēta milzīgas, tātad dziļas nabadzības loma sociālajā izstumtībā, un atcerēsimies, ka ir daudz cilvēki, kuri dzīvo šādā situācijā. Mums ir jāsadarbojās ar cilvēkiem, kuri dzīvo ļoti dziļā nabadzībā, jo tikai tādā veidā mēs varam izprast, kāda ir situācija cilvēktiesība, cilvēku cieņas ziņā. Priekšsēdētāji, paldies! Tagad 3, 3, 1. Kungs, jums vārds. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es nāku no Eiropas e, politisko, e, politisko partiju apvienības. Atcerēsimies, ka nabadzības skar ne tikai konkrētas individus, nabadzības skar tā, to ģimenes locekļus, un tāpēc, ja mēs runājam par šiem jautājumiem, pilnīgi visās dalība valstīs vajadzētu īstenot pasākumus ļoti lielas un dziļas nabadzības apkarošanā. Nabadzībai ir dažādas definīcijas. Ekonomiskā un sociālā komiteja arī sadarbojas ar dažādām ģimeņu apvienībām un organizācijām no dažādām dalību valstīm. Es tātad vēlētos vairāk, lai tiktu sadzirdēta ģimeņu balss ekonomiskajā un sociālajā komitejā. Uh, Vēl mazliet par trešās darba grupas paveikto. Mēs runājam par daudzbērnu ģimenēm. Jāsaka, ka ģimenes ar daudz bērniem, tātad daudz bērnu ģimenes krīze ir skārus īpaši smagi, un par to runā ārkārtīgi maz, jo ir joprojām grūtības visās dalību valstīs, proti nav likumdošana, kura runātu par daudz bērnu ģimaņu īpaši smago stāvokli. Atcerēsimies, ka lielākajā daļā dalību valstu ir tikuši īstenoti taupības pasākumi, kas īpaši smagi skar tieši daudzbērnu ģimenes. Un eh, dažādi, vē, dažādi veida pabalstu samazinājumi ir skāruši tieši riska grupas tādas kā uh, patvērumu meklētāji un imigranti, un es uzskatu, ka mums vajadzētu vairāk runāt tieši mūsu darba grupā, patiesībā visās darba grupās par migrantiem, gan likumīgiem, gan nelegāliem. Un tad eh, mēs varētu arī vairāk runāt par to, kā ir samazinājušies ģimeņu ieņēmumi, vēl jau vairāk daudzbērnu ģimeņu ieņēmumi, jo ļoti daudz dalību valsts ir samazinājuši ģimeņu pabalstus, bērnu pabalstus un tā joprojām priekšsēdētāju. Uh, Un tagad no ekonomiskās un sociālās komitejas došu vārdu pārstāvim, un tad nākamā 332. vietā sēdošā Vensies kungs lūdzu. Milícias, Conselho Económico e Social, Grupo 3. Saudando a Ágora. Eh, tātad es pārstāvu ekonomisko un sociālo lietu komiteju es eh, uzteicu Agoras eh, sadarbību gan ar dažādām nevalstiskajām organizācijām, gan pilsoniskās sabiedrības organizācijām. Mēs eh, trešajā darba grupām runājām par Eiropas sociālo modeli, un tas ir viens no veidiem, kā cīnīties pret patreiz spēkā esošo finanšu krīzi. Mēs runājam par daudzām idejām, un viena no tām bija cilvēka cieņas jautājums. Vēl bez tam noteikti būtu jārunā par solidaritātes principu un par līdzvērtīgu atbildības sadalījumu. Krīze skārusi daudzus, un tāpēc uzskatu, ka nevienam nevajadzētu būt pamestam likteņa varā un saskarsmē ar krīzi. Katrā ziņā krīzē ir bijuši būtiski, so, būtiski sociālās sekas. Cilvēki, kuriem trūkst ēdiena, ekonomisko un sociālajā komitejā mēs esam runājuši par šiem jautājumiem. Uh, Ir cilvēki, kuriem eh, nepietiek naudas, lai samaksātu elektroenerģijas rēķinu un kuriem nav pieejama arī apkūra. Runājot par krīzes ietekmi uz demogrāfisko aspektu, tad, piemēram, Spānijas plašsaziņas līdzekļos ir parādījušās domas par to, ka, ja krīze netiks risināta solidārā solid, ar solidāriem pasākumiem, tad krīze ietekmēs pilnīgi visus. Mums ir jāiesaista gan nevalstiskās organizācijas, gan valsts sektors, un ir jānoslēdz konkrēti līgumi, kā šī sadarbība notiks. Mums ir jāiesaista gan dažādas valdības, gan arī pilso... dažādas valdības iestādes, gan arī pilsoniskā sabiedrība. Viena no problēmām ir arī e, ģimenes, piemēram, raugoties uz Toskānas e, vidienas reģioniem. Bankas, baznīcas un labdarības organizācijas šobrīd sadarbojās, lai palīdzētu ģimenēm, kurām ir īpaši liels grūtības izkļūt no krīzes. Es uzskatu, ka arvien vairāk eh, dažādiem līgumiem un jebkurā gadījumā pamudinājumiem vajadzētu sabiedrības uzmanību vērst šajā virzienā. Mums ir nepieciešams noteikti minimālo ieņēmumu līmeni pilnīgi visiem. Es eh, ekonomisko un sociālo lietu komitejā biju referents par patvērumu meklētāju jautājumu un uzskatu, ka arī par šiem jautājumiem vajadzētu runāt. Priekšsēdētāji, uh, Paldies, un tagad 332. vietā sēdošā kundze lūdzu. Paldies, prieksēdētājs kundze. Man ir liels prieks redzēt rekomendācijas, kurās runiet par to, ka cilvēki, kuri dzīvo nabadzībā, tiem ir jātiek sadzirdētiem. Uh, bet uzskatu, ka mums vajadzētu runāt daudz spēcīgākā balsī, jo patiesībā tas nav tikai cilvēktiesību jautājums, mums ir jāmeklē risinājumi. Es vēlētos mazliet labot ceturto rekomendāciju, jo tur ir neliela pārskatīšanās. Tātad eh, šī te igadējā nabadzības apkarošanas konference, to neorganizē Eiropas parlaments, to organizē Starptautiskā pretnabadzības organizācija, un jau kopš 2000. gada mēs esam organizējuši šo konferenci, un mēs organizējam to sadarbojoties ar dalību valstu attiecīgajām organizācijām, un cilvēki katru gadu šajā konferencē piedalās. Process ir samērā detalizēts, un es varbūt vēlētos mazliet pagriezt šo priekšlikumu ar kājām gaisā. Varbūt, ka dalību valsta līmenī un Eiropas Savienības līmenī vajadzētu apkopot eh, to pieredzi, kura ir panākta cīņai ar nabadzību, un tad pieslēgt to agorai, un nevis otrādi priekšsēdētāji. Paldies, paldies par šo precizējumu. Un tagad 239. Eh, vietā sēdošā kundze. Ja. Madame, je vous invite à donner votre. Kundze, es atvainojos, es vēlētos pie jums griezties vārdā, bet es tiešām nezinu visus vārdus, un tas ir vienīgais, kā es varu dot vārdu kādam konkrētam. Es atvainojos, ka es tiešām, bet varbūt jūs variet pirms uzsākiet runāt, jūs variet pateikt, kā jūs sauc. Tātad jūs teicāt 229 τις δύο αυτές μέρες εξαιρετικά σημαντικές, όπως είπα και χτες, και νομίζω ότι ήταν σημαντικό. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Bija ļoti interesanti klausīties šeit izvērstajās diskusijās, un interesanti tādā ziņā, ka vispār tiek organizēta šāda veida konference Agora pilsoniskā sabiedrība. Tātad, ko mēs konkrēti varētu darīt, lai uzlabotu situāciju? Uh, Mēs tiešām darba grupā runājām par to, ko Eiropa varētu darīt, lai apkarotu nabadzību un kāda būtu Eiropas pievienotā vērtība, lai tiešām palīdzētu visiem Eiropas Savienības iedzīvotājiem. Eiropas parlaments ir demokrātiska institūcija, kura pārstāv iedzīvotājus, teiksim tā, demokrātiskāk un tiešāk. Tāpēc arī Agoras sadarbība ar parlamentu ir tik svarīga, jo mums ir jārunā par sociāla-ekonomiskajiem modeļiem. Katrā ziņā šis sociāla-ekonomiskais modelis ietekmēs iedzīvotājus, un mums vajadzētu vairāk iestāties par vislielākajā riska grupā dzīvojošajiem. Es pārstāvu sieviešu organizācijas, lobētāju organizāciju vienā no valstīm, kur krīze ir skārusi vismagāk. Šobrīd visa Eiropa un īpaši mana valsts ir nonākusi situācijā, kurā ir nepieciešams atbalsts no komisijas, un es no sirds ceru, ka gan Eiropas komisija, gan Starptautiskais valūtas fonds pieņems pareizos lēmumus. Grieķija šobrīd dzīvo ļoti si problemātiskā situācijā un īpaši cietušas ir sievietes. Socioekonomiskais modelis, var teikt, vairs nedarbojās. Es pārstāvu Grieķijas sievietes, un es vēlētos viņu balsi dzirdēt un sadzirdēt vairāk. Šeit izskanēja solidaritātes un vienotības jautājums, bet manā valstī, ja kāda grupa tiek smagi skarta, tad uh, eh, krīzes smagi skarta, tad šī grupa parasti paliek viena ar savām problēmām. Mēs uh, nedrīkstam atstāt vislielākā riska grupas lai tās pašas tiek galā ar šo krīzi. Krīze ir ārkārtīgi smaga, un e, sievietes vai, teiksim, Grieķijas iedzīvotāji šo krīzi nav izraisījuši. Par to mēs bieži vien aizmirstam. Valsts un valdības nāk klajā ar dažādu pasākumu kopumu, bet vai tie veicina solidaritāti? Es vēlētos pateikt, ka ja Eiropa vēlas izdzīvot, mums ir nepieciešama solidaritāte. To arī vēlētos uzsvērt. Jāsaka, ka tas ir ticis uzsvērts arī darba grupu rekomendācijās un ceru, ka mēs atcerēsimies tieši solidaritātes principu pēc šo divu dienu konferences. Es piekrītu, ka jau kopš 58. gada Eiropa ir tikusi veidota un celta uz iedzīvotāju vienotības stūrakmeņiem, un tas arī ir svarīgākais. Un tomēr solidaritāte un vēlreiz solidaritāte priekšsēdētājs kundze. Paldies! Es tagad tiešām saukšu jūs pēc uh, vietām, jo es nezinu visus vārdus. Tātad es dodu vārdu 189. 109. krēslā un pēc pauzes jums būs iespēja visiem izteikties. Tātad Piņo kungs, kurš divar pusdienas ir vadījis 20 pilsoņu darba grupu, 20 pilsoņu no 15 dalību valstīm. Šī grupa ir sādā, strādājusi ārkārtīgi pie interesantiem jautājumiem, un tagad dod vārdu jums. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Jā, es tiešām vadīju šo darba grupu divu dienu laikā. Tā bija tā saucamā vienotības meklējuma konference. Un jāsaka, mēs esam vienojušies par um, nolīgumu, par līgumu, kas balstījās uz grupā izteiktajiem priekšlikumiem. Tik uzdot četri jautājumi, kādas pasākumas vajadzētu īstenot, lai vienkāršotu vecāku, vecāka gada gājuma iedzīvotāju un arī nabadzīgo iedzīvotāju jauno tehnoloģiju pieejamīgu. Otrais jautājums - ko Eiropas Savienība varētu darīt? Konkrēti darīt šo mērķu sasniegšanai? Tika izteikti dažādi priekšlikumi un idejas Un eh, šīs izejas un eh, priekšlikums jums prezentēs Marija Kabrel. Kaplan, es atvainojos. Un Albertīna Intfeld, tas būs saistīts ar tehniku. Es, eh, kā grupas priekšsēdētājs, vēl sver to, cik svarīgi bija nākt klajā ar dinamiskiem pasākumiem un šos pasākums prezentēt arī parlamentam, jo arī parlamentam ir daudz darāmā. Jāsaka, ka visi šajā darba grupā strādājošie bija neapmierināti. Tātad, kā var runāt par kultūras pieejamību, ka lielā daļā dalību valstu pensija ir tik ārkārtīgi zema, ka nevar vispār izdzīvot? Uh, Kā var runāt par kultūras pieejamības palielināšanu, ja pensionāriem vispār nav naudas maizei? Tātad eh, tas izskatījās samērā smieklīgi un izraisīja lielu rūgtumu darba grupas sirdīs. Kā mēs varam runāt par kultūru, ja cilvēkiem nav naudas pat ikdienas izdevumiem? Tas pats attiecās arī uz jaunākajām tehnoloģijām. Runa arī gāja par komunismu, bet no tās idejas mēs ātri atteicāmies. Mēs e, lielā mērā apzināmies, ka mēs esam nonākuši apburtā loka varā, jo sekas un cēloņi papildina viens otru, nabadzība un atstumtība kumulējoties uh, izgrūž cilvēku no sabiedrības, un es uzskatu, ka sabiedrībai vajadzētu izrādīt solidaritāti, lai palīdzētu šiem cilvēkiem. Uzskatu, ka būtu jāstrādā abām pusēm - gan tiem, kuri ir bagāti, ja vismaz pietiekamiem ieņēmumiem, ir jāsadarbojās un jāpalīdz tiem, kuri ir nabadzīgi. Un tagad dodu vārdu Marijai Kabral kundzei kura varēs konkrētāk pastāstīt par tiem pasākumiem, par kuriem runājām darba grupā. Lai tiešām būtu pieejama kultūra. Paldies, prieksēdētais kundze. Runājot par kultūras pieejamību, tad kultūru nevar nošķirt no dzīves līmeņa un ieņēmumu līmeņa. Uzskatām, ka pensija nedrīkst aplikt ar nodokļiem. Un, lai politiķi to labāk izprastu, tad eh, politiķi, kur ir tiešā mērā atbildīgi par eh, vecāku cilvēku dzīves apstākļiem un arī nabadzīgo dzīves apstākļiem, viņiem ir vairāk jātiekās ar saviem vēlētājiem, lai viņi redzētu, kā dzīvo veci cilvēki un nabadzīgi cilvēki. Veciem cilvēkiem ir uzkrāta pieredze dzīves laikā, kas var noderēt un arī nodara pilnīgi visai sabiedrībai. Tāpēc uzskatām, ka Eiropas Savienībai vajadzētu iestāties par to, lai netiktu slēgtas dažādas struktūras, kuras atvieglo gan jaunu, gan vecāka gada gājumu cilvēkiem tikties savā starpā. Runiet par dažādiem dienas centriem, par sociālajām dzīves vietām. Uh, Uzskatām, ka Eiropas Savienībai būtu jāiestājas par pilnu nodarbinātību, bet ne tikai nodarbinātību, pilnīgu aktivitātes līmeni. Tāpēc uzskatām, ka pensiju reformām, kuras notiek daudzās dalību valstīs, šajās pensiju reformās vajadzētu ņemt vērā visu paraugu praksi, kura ir apkopota dalību valstīs. Daudzi pensionāri piedalās brīvprātīgajās organizācijās un brīvprātīgo darbā. Un dažādās dalību valstīs ir pieņemtas programmas, ir akceptētas programmas, kas samazina šo brīvprātīgo organizāciju finansējumu. Tas pats attiestās arī uz veselības pakalpojumu pieejamību, kredītiem, un lai nebūtu tā, ka cilvēki ar nelieliem ienākumiem maksātu relatīvi dārgāk par visiem šiem kredītiem nekā bagātāki. Runājot par kultūrālo mantojumu Eiropā, tas ir ārkārtīgi svarīgi, un kaut arī varbūt cilvēkam nav vairāk fiziski tik daudz spēka strādāt, tad Eiropas Savienībai vajadzētu iestāties par paraugu prakses apmaiņu. Uzskatām, ka arī citām valstīm ir jāstarbojas. Paldies! Uzinu. Albertīna, lūdzu, mēs tagad runāsim par jauno tehnoloģiju, par piekļu jaunām tehnoloģijām lūdzu. Paldies! Pirmkārt, vēlos pateikties jums par iespēju. Un vēlos runāt par to, kādas bija mūsu diskusijas par digitālo plājas. Mūsu rekomendācijas bija šādas. Cilvēkiem bieži vien ir grūtības izlasīt informāciju un saņemt apmācību. Apmācība par jaunām tehnoloģijām bieži vien tādēļ, ka šajās apmācībās tiek lietota terminoloģija, kas cilvēkiem nav saprotama. Daudzos gadījumos veciem cilvēkiem nav zināšana par to, kā lietot uh, tehnoloģijas, tad viņi nevar iemācīties arī jaunās tehnoloģijas. Skaidrs, ka šāda tehnoloģija izmantošana ir absolūti vajadzīga, jo tā palīdz integrēties sabiedrībā, tā ir iespēja izrauties no izolācijas, tā ir iespēja iegūt digitālās kompetences. Tieši tādēļ Eiropas parlamentam ir jāicina un jāveicina, lai tiktu radītas vietas, centra situācijas, lai veci cilvēki, kuriem nav priekšzināšana un kuriem nav daudz resursu, uh, varētu iegūt brīvu, neierobežotu piekļuvi jaunām tehnoloģijām un iespēju izmantot. Šie, šī apmācība ir jāsniedz um, personālam, kas ir apmācīts, kas skaidri saprot, ka veciem cilvēkiem var būt savas grūtības apgūstot jaunu informāciju. Ir ļoti svarīgi, lai būtu arī saprotamas rokas grāmatas par jaunajām tehnoloģijām un jauno tehnoloģiju izmantošanu, un ir svarīgi, lai šīs rokas grāmatas tiktu sarakstītas tādā valodā, lai tās varētu saprast, saprast arī tādi cilvēki, kas nekad nav lietojuši tehnoloģijas. Tā, lai lietotāji var saprast, ko tad īsti viņi dara tajā brīdī. Jaunieši bieži vien nesaprot, kādas ir grūtības padzīvojušiem cilvēkiem ar jauno tehnoloģiju lietošanu. Ja jauniešus labāk informētu, tad arī viņiem būtu iespēja būt solidāriem un izrādīja cieņu pret vecākiem cilvēkiem. Eiropas parlamentam šeit ir īpaša loma spēlējama, lai nodrošinātu starp vecumu, starp paudžu saikni, lai veicinātu solidaritāti starp paudzēm un lai samazinātu digitālo plājas, kas šobrīd šķir sabiedrību. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai jaunieši uzzinātu, par digitālo plaisu, par digitālo izslēgšanu, kurā bieži vien dzīvo padzīvojušie iedzīvotāji, un tad jaunieši varēs palīdzēt un uh, pieteikties palīdzības sniegšanai mūsu pasaulē daudzas uh, tehnoloģiskie jauninājumi ļoti ātri kļūst pavisam veci, un atkal ir jālieto kaut kas jauns un daudzos gadījumos tieši jaunieši ir kādas uh, tehnoloģijas vai aprīkojuma mērķa auditorija, tādēļ veciem cilvēkiem bieži vien ir ļoti grūti apgūt šīs jaunas tehnoloģijas. Ņemot vērā to, ka arī jauniešiem, bet tīpaši padzīvojušiem iedzīvotājiem ir grūti izsekot visiem jaunumiem, uh, jauno tehnoloģiju jomā un kā var izmantot šo jaunu aprīkojumu, jaunas, jaunu aparatūru Eiropas parlamentam un Eiropas Savienībai kopumā ir jāveicina vienkāršāku un pieejamāku tehnoloģiju izstrāde tā, lai uh, šīs tehnoloģijas instrumenta aparatūra tiktu labāk Eh, pie, pielāgoti tieši veco cilvēku interesēm. Nu, piemēram, tāda elementāra lieta, kā priekšapmaksas telefonkartes, kas bieži vien ir daudz dārgākas nekā normāls pieslēgums, bet ir ļoti svarīgi, lai tieši padzīvojuši iedzīvotāji varētu izmantot gan internetu, gan mobīlo telefonu, gan arī citu tehnoloģijas par pazeminātām cenām ņemot vērā to, ka neviena tehnoloģija nevar uzlabot padzīvošu iedzīvotāju uh, dzīves kvalitāti, ja netiek sniegt pienācīga palīdzība, tad ir ļoti svarīgi, lai mēs uzņemtos atbildību, lai uzlabotu uh, mūsu iedzīvotāju darba kvalitāti un lai piedāvātu viņiem iespēju sazināties ar ģimenes locekļiem, kas dzīvo tālāk un ar kuriem jāsazinās ar elektroniskajiem līdzekļiem, lai būtu arī daudzas iespējas izmantot uh, internetu pakāpojumus, piemēram, um, elektronisko medicīnas aprūpe, banku pakāpojumus un tā tālāk. Paldies! Viņa kungs, jūs gribētu papildināt? teikto. Jā, man ir īsts komentārs. Tas vēl nav secinājums. Vienkārši komentārs, un pēc būtības šeit mēs runājam par agoras būtiskāko daļu. Un šeit jāatcerās, ka mūsu situācija ir jārunā gan par izmaiņām, gan arī par to, kā ir mainījusies sabiedrība krīzes iespaidā. Mūsu diskusijā mēs varējām pamanīt, ka mēs tieši meklējam iespējas, kā Eiropieši tagad apvienot. Krīze var būt šī unikāla iespēja, lai apvienotos nevis uz ekonomikas vai finanšu pamata, vai tādēļ, ka, ka mums ir kādi kopīgie finanšu līdzekļi, bet drīzāk veidot vienotu sabiedrību uz tā pamata, kas cilvēkiem trūkst. Nu, piemēram, padzīvošie iedzīvotāji bieži vien nav bagāti finansiālā ziņā, savukārt viņiem ir daudz laika, viņiem ir laba pieredze, labas atmiņas, viņi varētu to visu izmantot. Viņi varētu izmantot šo savu intelektuālo, sociālo bagātību, lai kompensētu to, kas bieži vien trūkst jauniešiem. Paldies! Jā, paldies. Viens no dalībniekiem gribētu papildināt, lūdzu. Aurevela kungs, lūdzu. Labrīt, priekšstādātāji. Es nāku no Spānijas. Un es esmu šeit uh, personiski ieradies, nē, neesmu. Ne pārstāvis nevienai organizācijai vai apvienībai. Mēs varējām redzēt pēdējā laikā to, ka valstīm bieži vien ļoti līdzīgas problēmas. Visur ir krīze, visur ir sociālā izolācija, tad vēl ir jārunā par jaunām tehnoloģijām un par to, kā var pievērēt jauno tehnoloģiju uzbrukumu. Viens no jautājumiem, ko esam izskatījuši mūsu darba grupā, Un pagaidām par to netika plaši runāts. Ir tas, kad mēs pērkam jaunu tehnoloģijas, varbūt kādu datoru vai telefonu, tad rokas grāmatas bieži vien ir tikai angļu valodā. Nu, dažos, dažos gadījumos franciski arī. Es zinu, ka eksistē likums, ka katrā dalību valstī ir jābūt pieejamai informācijai valsts valodā. Tātad ir jābūt tulkojumam valsts valodā. Piemēram, Beļģijā tā būtu franču un holandiešu valoda, kurā ir jābūt pieejamam tulkojumam. Būtu ļoti labi, ja Eiropas parlaments uzsvērtu to faktu, ka šī norma ir obligāti jāveicina. Skaidrs, ka uh, padzīvojušiem iedzīvotājiem nav tikpat uh, lielu iespēju saprast svešvalodā kā jauniešiem. Jā, paldies par šo papildu informāciju. Nu, šobrīd mēs varētu šo diskusiju paveikt. Būt, tagad būs pārtraukums un turpināsim jau vairāki iedzīvotāji un organizācija pārstāvi ir pieteikušies, un tie, kas jau ir pieteikušies, noteikti esat iekļauti sarakstā un varēsiet pēc kafijas pauzītes izteikties. Vēlos teikt, ka jūs varat tagad uh, kompensāciju, ceļošanas kompensāciju pieprasījumu iesniegt, un jūs varat arī konferences beigās iesniegt kompensāciju veidlapas. Ja jūs neiesniegsiet kompensāciju veidlapas, jūs nekādu kompensāciju par ceļojumu nesaņemsiet. Tāpēc lūdzu iesniedziet. Ja jums nav veidlapas, tad lūdzu uh, saņemiet šo veidlapu, un kā jau pieminēju, jūs varat šīs veidlapas aizpildīt, nodot, saņemsiet kompensāciju pēc 15 minūtēm.